apliecināt, ka e, šīs nozares aktuālajie jautājumi arī paliek e, komisijas e, uzmanības lokā. Jo īpaši runājot par pētniecību, liels paldies, komisāra kungs! Rezolūcijas projekti ir iesniegti. Es zinu, Zalde, Zaļie, arī Goe grupa. CCR grupa. Rīt no rīta notiks balsošana 11.30 par šo punktu, tādējādi debatis noslēdzam. Un pēdējais darba kārtības punkts - vienas minūtes uzstāšanās. Un bilstīgi reglamenta 150. pāntam. Un pirmais runātājs Skulakakis kungs lūdzu εκτάκτως με την Αίγυπτο. Πρέπει στο δύσκολο επόμενο διάστημα. Paldies, es vēlētos uh, vispirms runāt par Ēģipti. Mums būs jāmobilizē ārējās rīcības dienas, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības atbalstu un aizsardzību, minoritāšu tiesību aizsardzību Eģiptē. Tāpat mums būs jādomā par Aleksandrijas patriārha aizsardzību. Es arī vēlētos uh, runāt par vēl citu jautājumu, par atkritumu krīzi. Mums ir ļoti stingri noteikumi, bet pret atsevišķām dalību valstīm ir uzsākta pārkāpuma procedūra, un šeit ir jārunā arī par pārobežu problēmām Daudziem cilvēkiem ir tāda pieeja, ka tas jau uz mani neatiec, tas nav manā dārziņā, un tādēļ ir jāveic papildu pasākumi. Ir m, mm, Eiropas Savienībai jāpiešķir lielākas pilnvaras vides aizsardzības jomā un jānodrošina šo noteikumu stingrāk ieviešanu. Paldies! Nākošā runātāja. Dancils kundze. Es vēlētos jums pastāstīt par situāciju Rumānijā, par to, ka tiek pārkāptas pamat cilvēku tiesības un ka to vara dara valsts. Donesku kungs, kas ir opozīcijas pārstāvs, šobrīd ir arestēts. Un vara tiek izmantota nedemokrātiski Rumānijā. Uh, Rumānijas valdība tagad vēršas pret tiem cilvēkiem, kas iet demonstrācijās un protestē pret valdības patvaļu. Valdība ir izlietojusi desmit miljonus eiro, lai iepirktu ieročus, ar ko tiek apspiesta tauta. Rumānijā valda diktatūra. Un ja nekas netiks darīts, tad kas notiks nākotnē? Mēs sūdzamies par šiem politisko tiesību pārkāpumiem. Eiropas Savienība uztrauc par Ēģiptu un Tunisiju, bet būtu jādomā par to, kas notiek Eiropas Savienībā. Tagad vārds Kazakungam. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Tabakas ražotāju situācija Bulgārijā ir izraisījusi nopietnu spriedzi atsevišķos valsts reģionos, ir sākušies masu protesti, kuros piedalījās vairāk nekā desmit tūkstoši cilvēku. Viss tas ir saistīts ar valsts subsīdiju atcelšanu tabakas ražotājiem. 17 dalību valstīs tiek audzēta tabaka un visā šajās valstīs ražotāji saņem atbalstu. Bet Bulgārija ir vienīgā valsts, kur atbalsts netiek sniegts. Tā, tabakas audzētājiem bija paredzēts sniegt atbalstu 76 miljonu apmērā subsīdijas tika piešķirtas, bet tās nav sasniegušas uh, tabakas audzētājus, un šī situācija kļūst bīstama. Tremopulus kungs, nākošais runātājs. Šķiet, ka šodien visi ir vienas prātas par to, ka, ka parlamenta prezidents Buzek kungs uh, aicināja atzīt uh, genocīda faktu pret Romiem otrā pasaules kara laikā. Romi ļoti sen jau piedzīvo apspiešanu un vajāšanas, kad tika apspriests jautājums par Romu politiku Eiropas Savienībā, es uzdevu jautājumu. Pēc manām domām tas ir neattaisnojami un nepamatoti, ka spēkā esošie noteikumi netiek ievēroti. Komisāra Redinga apsolīja panākt uh, normu ievērošanu līdz 2010. gada beigām, bet tas netika izdarīts. Čapo kungs. Čapu kungs, varbūt es um, negluži pareizi izrunāšu uzvārdu, bet. Paldies! Es jau vairākas reizes esmu uzstājies parlamenta debatēs. Runājot par siltumnīcas gāžu efekta izraisošo gāzu emisiju ierobežošanu. Šķiet, ka komisija to visu ļoti atbalsta, bet uh, šiem pasākumiem ir negatīva ietekme uz daudzām rūpniecības nozarēm. Uzņēmumi tiek pārcelti uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības robežām. Šie mani iebildumi, diemžēl, nav tik tikuši ņemti vērā, komisija tos ignorē. Un tagad mēs pieredzam, ka atkal uh, liels uzņēmums Vācijā vai Polijā ir paredzējis pārcelt savus ražotnes uz bijušo PSRS vai pat uz Dienvidu Ameriku. Es domāju, ka Eiropas komisijai beidzot ir jārīkojas un kaut kas jādara. Obrigada, senhora Presidente. Nākošā runātāja. Paldies, Figureido kundze. Paldies. Es Eiropas pilsoņu agorā, kas notika pagājuši nedēļu, apsolīju nodot jums pilsoniskās sabiedrības pārstāvju skaļu protestu pret nabadzību, bezdarbu, uh, Kaut gan 2010. gads Eiropas Savienībā bija pasludināts par gadu cīņai pret nabadzību. Agorā izskanēja izmisuma kliedziens, un es aicināju, uh, un es apsolījos uh, nodot uh, sašutuma protesta izteikumus par to, ka nekas netiek darīts, lai cīnītos pret nabadzību un sociālo izstumtību, vai tas, kas tiek darīts, ir nepietiekams. Eiropas Savienībai un Eiropas parlamentām kaut kas ir jādara, ir jāveido darba grupa, kas pētītu krīzes ietekmi sociālajā nozarē un par tiem pasākumiem, ko veica Eiropas parlaments komisija. Priekšsēdētāji, kolēģi, lūdzu ievērojiet atvēlēto uzstāšanas laiku un nepārstā, nepārsniedziet to. Nākošais runātājs ir Marinesku kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šengenas uh, izvērtēšanas grupa ir apstiprinājusi secinājumus par Rumānijas atbilstību Schengens noteikumiem. Diemžēl eh, Eiropadome nav devus, nodevusi šo dokumentu Eiropas parlamentam. E, arī Rumānija ir lūgusi, lai šie dokumenti tiktu atslepenoti, tomēr padome šo procesu novilcina. Rumānijai ir tiesības pieprasīt, lai šie dokumenti būtu pieejami Eiropas parlamentam, jo šo dokumentu pamata tika atteikta Rumānijas iestāšanās Schengens zonā. Uh, Uh, lai varētu šo situāciju izvērtēt, ir nepieciešami visi dokumenti. Rumānija nodrošina pilnīgu ārējo robežu apsardzību, un tādēļ mums ir tiesības zināt, kāda ir situācija. Es gribētu jūs informēt par to, ka saka Plumskunds, ka e, demokrātija Rumānijā nekad nav saskārusies ar tādu milzīgu spiedienu. Parlamentā ir falsificēti balsošanas rezultāti par pen, jauno pensiju likumu. Tas viss apliecina, ka valdošā partijas politika Rumānijā apdraud pilsoņu brīvību. Visi pasākumi, ko īsteno valdība, liecina, ka demokrāta un liberāļu partija patiesībā karo pati ar sa savu tautu. Nedemokrātiska rīcība tiek īstenota, tiek arestēti opozīcijas pārstāvi un sabiedrības institūcijas tiek lietotas personiskas atriebības īstenošanai. Paldies! Harkins kundze nākošā. Priekšsēdētājs kundze, kā īrijas deputāte, es aicinu godīgi rīkoties attiecībā pret neiespējamo finanšu situāciju īrijā. Protams, mēs esam pieļāvuši kļūdas, bet mēs nebijām vienīgie, kas tās pieļāva. Milzīgas ārvalstu investīcijas ieplūda īrijas bankās, tās cieta krahu un tagad nodokļu maksātājiem ir jāsamaksā uh, visi šie zaudējumi ar milzīgām procentu likmēm 5,8% apmērā. Tagad uh, sabrūk uzņēmēja darbība, cilvēki dodas prom no īrijas un jau sa sarūk arī mūsu iekšzemes kop, kopprodukts. Tagad 110 miljārdi ir izplūduši pagājušā gada laikā no īrijas bankām un 40 miljārdi tikai pagājušā gada decembrī kā prezidents Barozo ir teicis, Eiropa ir daļa no risinājuma un tagad ir nopietni jārīkojas. President. Kādēļ? priekšsēdētājs kundze, sekretārs kundze pagājušajā nedēļā teroristi atstāja Antrimrodu uh, zonā divas būs sprākstīles un bumbas, un tas ir tikai brīnums, ka mēs šodien nerunājam par uh, upuriem. Simtiem tūkstoši cilvēki tika. Uh, um, iziet no mājas, kamēr drošības dienestiem nācās atrisināt šo problēmu. Un tas, ko mēs redzam, um, šīs iespēja, šī mēģinājuma nogalināt policistu Sīrijā, bet par to netiek runāts apvienotajā karalistē un arī nedz arī Eiropas Savienībā. Taču šīs problēmas ir ārkārtīgi lielas. Mēs redzam, ka Ziemeļīrija ir spērusis, ievēram soļus uz priekšu, bet mēs redzam, kurš, ka ir cilvēki, kuri vēlas mūs atgrūst apakaļ, un arī komisijas priekšsēdētājs arī tikās ar mūsu valdības pārstāvjiem. Es augsti arī novērtēju Eiropas Savienības eh, ceļu uz mieru. Liels paldies, uh, Sogori kungs! Mēs esam daudz jau runājuši arī par Ungārijas prezidentūru. Ir arī izteikta kritika un tam līdzīgi par Eiropas programmām. Ir tie, kuri runāja par līkumu attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem, kāda ir pieņemts e, Ungārija, arī komisija ir izteikusies, Ungārijas valdība ir arī gatava nepieciešams gadījumā grozīt līkumu. Taču jautājums nav tik daudz par to, bet kādēļ tikpat liela interese arī nebija vērsta attiecībā uz līkumu par uh, valodām Slovākijā un par uh, to, ka cilvēks nevar izteikt dzimtajā valodā. Uh, Kādēļ nebija šādu satraukumu, tad, kad Ungārijas minoritāte Slovākijā tādējādi tika pārkāpt viņu pamatiesības un arī Tad arī šī lielā Ungārija pašlaik tiek ievērojami arī kritizēta. Un paldies! Stailers kundze, lūdzu. Godētā priekšsēdētāja 12. februārī Valentīna dienā būs uh, ir nu, paziņot, ka epilepsijas, epilepsijas diena vairāk simt tūkstoši cilvēku cieši no šīs slimības. Uh, arī ļoti daudz uh, desmitiem tu, tūkstošiem skotu slimo ar šo slimību. Un Eiropā tie ir miljoni cilvēki, kur dzīvo ar šīm bailēm. 14. februārī mums ir jāinformē par epilepsiju, jāmēģina arī jāinformē par diagnozu, un lai dalība valstīs būtu vairāk neirologu, kur būtu īpaši specializēties epilepsijas ārstēšanā. 15. februārī parlamentā būs vairāk notikumu šai sakarā, aicinu arī uh, kolēģis tur piedalīties. Arī varu uh, uzteikt uh, arī Skotijas epilepsijas centra efektīvo darbu. Liels paldies! Tagad vārds Čegidī kungam. Paldies! Priekšsēdētāji, godētie kolēģi, ļaujiet man, ru... Dodiet man runāt par jautājumu, tiec arī uz Rumāniju netiek atbalstīts minoritātes un viņu iespēja izteikties savā dzimtajā valodā. Es gribētu šeit parlamentā precizēt lietas un jānosaka, ka. Rumāņiem ir nepieciešama šī autonomija. Mums ir nepieciešama autonomija. Tādēļ ir jāatgādina, ka šīs autonomijas nosacījums ir absolūti fundamentālas tiesības. Te Eiropas Savienības sāka, ka autonomija ir nepieciešama vienos gadījumos, piemēram, baskiem katalāņiem jā, bet seklerim nē. Rumānijā tādēļ arī ar visu pārliecību vēlos noteikt, ka mm, Eiropietis nav tas, kurš neatzīst šeit nepieciešamību pēc autonomijas. Lielas paldies! Kelikungs! Eh, eh, es vēlētos teikt, ka brīvība ir viens no galvenajiem Eiropas Savienības mērķiem. Pārvietošanās brīvība, brīvība strādāt, bet diemžēl tā netiek nodrošināta visiem kādam uh, Itālijas doktoram, ārstam jau vairākus mēnešus netiek atļauts strādāt īrijā, neatzīstot viņa diplomu. It īpaši, ja mēs gribam nodrošināt e-veselības pakalpojumus, mums ir jāgarantē appusēji savstarpēji kvalifikācijas atzīšana. Paldies! Tanasesku kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie kolēģi! varas ļaunprātīga izmantošana, ko vairāk kārt ir veikusi Rumānijas valdība, tagad liecina, ka šī valsts ieiet tumšā savas vēstures posmā. Par spīti tam, ka spēkā ir demokrātiska konstitūcija, tomēr šās konstitūcijas normas tiek pārkāptas, netiek nodrošināts valas dalīšanas princips valsts prezidents katru dienu pārkāp savas pilnvaras, viņš vēlas nospiest opozīciju un apklusināt tās pārstāvjus. Mēs nevaram mierīgi stāvēt malā un noskatīties, kas notiek Rumānijā. Dalību valstīm nevajag būt vienaldzīgām pret situāciju Rumānijā. Ir skaidri jāpauž protests un mums nevajag eh, ļauties eh, mūs maldināt. Eh, fakti ir ļoti daļrunīgi un jūs redzēsiet, kas notiek. Ivanets kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos atgādināt Buzeka kungam par to, kā ir attīstījusies demokrātija Rumānijā parlamenta priekšsēdētājs apmeklē Rumāniju un atbalst, pauda atbalstu jaunajai valdībai. Kaut gan parlamentam Rumānijā nav nekādu pilnvaru, jo visus limum, likums pieņem valdība, un patiesībā arī valdībai nav nekādas varas, jo visu izlem prezidents, viņš ieceļ amatos ministrus notiek izrēķināšanās ar opozīciju. Parlamenta priekšstādātājiem Buzek kungam ir skaidri jāpauž sava nostāja un jānāk klajā ar paziņojumu. Dēļ Eiropas parlaments pieņem rezolūcijas. Tieši tā, lai tas tiktu izpildītās. Bet šķiet, ka Latvijas valdība netesies izpildīt 2004. gada 11. marta rezolūciju Rezolūcijā ir skaidri pateikts, ka ir nepieciešams piešķirt tiesības balsot municipālās vēlēšanas tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri pastāvīgi dzīvo tās teritorijā. Uz jautājumu, kur Latvijā, kad Latvija izpildīs šo rezolūciju, mēs iespējams saņemsim atbildību. Kad puci aste ziedies latviski, krieviski saka, kad, когда рак на горе свистнет. Un angliski, when pigs fly, Sanaka vai no cukas saks lidot, vai no mums visiem jālikvidē 335 tūkstošu iedzīvotāju Latvijas diskrimināciju. Paldies! Finank. Paldies! Nākamais runātājs Enčūkungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Šodien notikumi mainīs vēstures attīstības gaitu Āfrikas ziemeļos. Ziemeļāfrikas valstu vadītāji vairs nevar palikt savos amatos. Es gribētu atgādināt jūs, ka arī dalībvalstīs ir de, diktatūra. Viena no dalībvalstīm, Rumānija, kas tiek uzskatīta par demokrātisku valstu, tāda nebūtu nav. Protams, ka katram ir tiesības uz nevainības prezumpciju. Ja cilvēki tieši neapdraud sabiedrisko kārtību, tad viņi ir jāatstāja brīvībā, nevis jāiesloga bet šobrīd Bazēsku kungs sagādā briesmas, jo viņš ir varā. Piemēram, Bazēsku izteicās Strasbūrā pirms dažas dienas pirms Konstantinesku arestēšanas. Bazēsku teica, ka kāds būtisks, kāds ļoti ietekmīgs opozīcijas viedok, loceklis tika arestēts. Kādi pierādījumi jums vēl ir vajadzīgi, lai jūs saprastu, ka Bazesko kungs ir bīstams sabiedrībai, ka viņš ir jāapcietina, jāizolē? Paldies, Krecu kundze, lūdzu nākamā runātāja. Godātā kolēģi, lūdzu ieslēdziet mikrofonu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu vērst deputātu uzmanību uz politiskās opozīcijas vajāšanu Rumānijā. Aizvien vairāk varas valdība pielieto, lai vajātu šos te opozīcijas dalībniekus. Tas ierobežo arī pilsoņu labklājību. Tiek pieņemti dažādi demokrātiski lēmumi, kā man kolēģi jau norādīja, eh, viens no opozīcijas pārstāvjiem ir ticis arestēts. Tas skaidri ilustrē tos draudus, kas tiek izteikt opozīcijai. Rumānijas eh, valsts budžets tiek izmantots kā ierocis, lai palīdzētu valdības klientiem valdība ir pati ierosinājusi šos sabiedriskos protestus, un mēs sabiedrību atbalstām šajos protesta pasākumos. Mūsuprāt, ir jāveic pasākumi, lai tūdaļ pārtrauktu cilvēktiesību pārtraukums Rumānijā. Un pēdējais runātājs Kotis Lāstrakungs. Paldies, priekšādātājs kundze. Es gribētu dalīties savos iespaidos. Bija ļoti priecīgs, ka nesen Spānijā tika parakstīts liels sociāla-ekonomisks nolīgums starp valdību, eh, darba devējiem un darba ņēmējiem, arotbiedrībām. Tas parāda, ka sabiedrība ir spējīga sakopot spēku šajā sarežģītajā sociālajā situācijā. Šis sociālais pakts ir unikāls piemērs globālās krīzes apstākļos, kas parāda, ka visa sabiedrība var sanākt kopā un vienoties par kaut ko, eh, lai veidot labāku nākotni un eh, padarīt Spāniju par spēcīgāku valsti. Paldies, godātie kolēģi! Līdz ar to visi runātāji ir izteikušies, un mūsu šī vakara darba kārtība ir izsmelta. Sēde līdz ar to beigsies, tiksimies atkal rīt no rīta.